Klonšāns ir ievēlēti Francijas parlamentā un līdz ar to saskaņā ar parlamenta reglamentu viņu uh, vietas parlamentā ir atbrīvojušās no šā gada 19. jūnija un atbilstoši Marija Kristela Reševaljē un Marija Pjēra Vjē ir uh, kļuvuši par deputātiem attiecīgi Marīnas Lepenes un Žana Luka Melonšona vietā uh, no šā gada 19. jūnija. Un uh, es uh, sveicu kolēģu